priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāves paziņojums par humanitāro situāciju Jemenā. Un pirmais runātājs ir Kondersa kungs, ārlietu ministrs, kurš pārstāv um, augsto pārstāvu ārlietu jautājumos. Vārds jums, Konderkungs. kungs. Uh, Madam uh, President, uh, honorable. Priekšsēdētāji kundze, godējumie deputāti. Vispirms es gribētu pateikties parlamentam par um, šo ļoti svarīgo diskusiju, kas tiek organizēta ļoti saulēcīgi. Mums ir jārunā par humanitāro situāciju Jemenā jo ļoti bieži par Jemenu aizmirst, par to daudz nerunā, un ir absolūti nepieciešams runāt par situāciju, kur tiešām ir humanitārā krīze, kam ir um, katastrofāls um, apjoms un ir ļoti daudz cilvēku, kam ir nepieciešama palīdzība. Neraugoties uz starptautisko nosodījumu, joprojām mēs redzam, ka tiek um, ignorēta cilvēktiesības, starptautiskās humanitārās uh, tiesību, tiesību principi. Mm, visas konflikta iesaistās puses vērš uzbrukums uz uh, civilām būvēm, infrastruktūru. Un nesen arī mm, ārsti bez robežām izjuta šo izbruk, uzbrukumu un eh, arī citi humanitārie centri tiek bombardēti un eh, tas ir krasā pretrunā ar starptautiskām tiesību normām. Humanitārās eh, krīzes intensitāte aizvien pieaug. Humanās organizācijas saka, ka 21 miljonus vai 82% no kopējiem iedzīvotājiem ir tādi, kam ir nepieciešama humanitārā palīdzība. 14,4 miljoni cieši no bada un nedrošības, 14,1 miljonus ir tādi, kam ir nepieciešama mm, palīdzība ar mājokli, un mm, vairākiem miljoniem ir nepieciešams ūdens un sanitārā palīdzība. Mm, Eiropas Savienība ir centusies atbalstīt konfliktu risinājumu, un mēs to darām vairākos virzienos. Vispirms komentārā fronte ārkārtas palīdzība ir palielināta par 17 miljoniem eiro. Tas bija decembrī kopumā komisija ir apsirinājusi 52 miljonu finansējumu 2015. gadam. Atsevišķi dalībvalsts ir devuši savu ieguldījumu humanitārā ārkārtas palīdzības fondā un vēl citi līdzekļi tur tiek gaidīti. E, tiek palīdzēts e, pārvietotām personām, migrantiem, e, visneaizsargātajām cilvēku kategorijām, tiem, kam pietrūkst pārtikas. Uh, bet eh, situācija ir novest līdz konfliktam. Eiropas Savienība aicina visas eh, puses eh, tomēr ļaut komentārai palīdzībai iekļūt valstī. Un šī komentāra palīdzība gan ir tikai viens aspekts. Šeit 90% no visām vajadzībām ir atkarīgs no importa un tāpēc arī sankcijas uz importu tās ir jāceļ. Un Eiropas Savienība šai ziņā sadarbojas ļoti cieši ar ANO organizācijām un citām organizācijām ar mm, vēlēšanos veicināt ANO inspekciju mehānismu ar mērķi ļaut humanitārās palīdzības precēm iekļūt bez šķēršļiem Jemens teritorijā. Otra, otrs virziens - politiskais 2014. gadā situācija sāsinājās un kopš marta e, ir arī mazinājušies e, sasniegumi, kurus bija nodrošinājis e, pagaidu pasākumi un valsts ir novesta līdz humanitārai katastrofai. Pagājušajā gadā Eiropas Savienība savos dokumentos ir teikusi, ka uh, Eh, ka krīze ir jārisina politiski, ieskaitot arī politisko noregulējumu, kas saskan ar, ar um, tiesisko regulējumu, dialogu konferences rezultātiem un saskaņā ar attiecīgo ANO drošības padomas rezolūciju. Tikai balstoties uz šiem dokumentiem ir iespējams atvieglot Eiropas tautas likteni. Pēc ANO vesajām sarunām Ženēvā uh, Eh, notika tālāk pagājušajā gada decembrī sarunas Ženēvā. Eiropas Savienība kopā ar ANO koordinē šo sarunu virzību, cenšoties iesaistīties ar visām pusēm, lai rastu risinājumu tuvākajās dienās. Konflikts šobrīd jau aptver daudzus reģionālos spēlētājus un um, mēs aicinām visus iesaistītos spēlēt pozitīvu lomu, meklēt risinājumu. Viena no Eiropas Savienības bažām joprojām ir saistīta ar mm, pirmo eh, soļu īstenošanu, proti pamieru, uguns pārtraukšanu. Un iepriekš norunātie pamieru gadījumi ir pārkāpti un ļoti svarīgi, lai visi iesaistītās puses tomēr uzticētos pilnībā vienotrai, mm, pilnībā respektējot arī starptautiskās eh, tiesību normas, kā arī, lai politiski ieslodzītie tika atbrīvoti. Arī atbalstam būtu jāsasniedz Tāijas pilsētā mm, esošajiem cilvēkiem, jo tie ciešies, cietuši visvairāk, kā arī jāsūt šī palīdzība uz citiem eh, reģioniem. Jemens eh, dramatiskā situācija ir saistīta arī ar atbildību eh, par mm, šo vardarbību. Tas arī ir nepieciešams. ANO cilvēktiesības padome 2. oktobrī ir pieņēmusi rezolūciju par tehnisko uh, Uh, palīdzību, kapacitātes stiprināšanu Jemenā, uh, cilvēktiesību jomā. Šeit ir arī noteikts Nacionālās komisijas uh, izveidošanu, kur strādās neatkarīgi eksperti. Es vēlreiz atkārtoju, ka šai izmeklēšanai ir jābūt neatkarīgai un jāpēta ir visi starptautisko tiesību normu pārkāpumi, arī humano normu pārkāpumi. Uh, Un 31. sesijā e, arī mēs gaidām atskaiti par um, šīs izmeklēšanas gaitu. Tas notiks 33. sesijā. Paldies priekšsādātāji. Paldies, ministra kungs. Tagad e, pāriesim pie runātājiem, kas pārstāv politiskās frakcijas, un pirmā runās Gabrielas kundze uz pusotru minūti Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Ministru, šer, kolēģi, Paldies, priekšsādātāji, godātājs ministra kungs. Situācija Jemenā ir humanitāra, ekonomiska un eh, cilvēciski steidzams eh, risināms jautājums. Un te situācija ir gandrīz sliktākā Sīrijā pirms pieciem gadiem, un tā ir vissmagākā humanitārā krīze saskaņā ar ANO, un pašreizējais politiskās saistības neatspoguļo eh, aktuālo situāciju. Mums ir jāaicina dalību valstis un pārējo starptautisko sabiedrību vairāk iesaistīties pārskatītajā plānā, humanitārajā plānām, jo te ir jābūt objektīvai attieksmei pret visiem upuriem. Un seku, drošības jomā te ir dubulti draudi, jo situāciju jau izmanto Alkaida un Daiša, un ir reāli riski tam, ka ir arvien vairāk un vairāk šīs nedrošās zonas un ir eh, tiešām jādomā par to, kā eh, paredzēt uz priekšu, kāda varētu būt situācija. Un politiskā plāksne Eiropas Savienībā ir Uh, atsevišķa loma spēlējama. No vienas puses mums ir jāatbalsta apvienoto nāciju pūliņi, lai pārunas tiktu aizsāktas un vairāk jādara, lai Jemena paliktu aktuāls jautājums. Un tad vidējā un ilgtermiņā mums ir vairāk jāin, jāiegulda mm, tajā, lai stiprinātu Arābu līgas un uh, Jemenas attiecības ar mums un mm, jo ir šie konflikti, kuri saistās ar, mm, um, ar iemesliem, kuri ir uh, ļoti dažādi un padziļināti. Paldies, un tagad uz divām minūtēm S un D frakcijas vārdā vārds uh, Gerero Saloma kungam. Paldies. Humāno krīzi izraisa konflikti, jo īpaši, ja tie ir valsts iekšējie konflikti. Un uh, mērķim ir jābūt pielikt punktu konfliktēšanai un uh, iedibināt mēr, mieru. Jo, ja konflikts turpinās, uh, tad tiek zaudētas pirmkārt cilvēku dzīvības un otrkārt būtiskā infrastruktūra. Uh, kas ir vajadzīga, lai gādātu par visneaizsargātāko personu vajadzībām, tostarp ūdenī, pārtiku, izglītību. Tālāk ir jārunā par iespēju zaudēšanu veselai paaudzei. No humanā skatpunkta raugoties pastāvīgie cilvēktiesību pārkāpumi un uh, humano principu ignorēšana Visi šie jautājumi būtībā ir koncentrējušies Jemenas krīzē. Un kā jau padomas pārstāvis sacīja, un kā jau to sacīja arī komisija, 80% iedzīvotāju Jemenā šobrīd ir nonākuši nepatikšanās. Viņiem trūkst resursu un cilvēku tiesību pārkāpumi turpinās. Mana politiskā grupa, un es jo īpaši, jo esmu atbildīgs par uh, humaniem jautājumiem un esmu pastāvīgais referents šajā parlamentā, mēs uh, aicinām padomi rīkoties un centieni patiešām būs uh, atbalstīt apvienotās nācijas, um, tiecoties rast uh, risinājumus. Uh, Tāpat ir jādomā par piekļuvi, lai būtu iespējams sniegt palīdzību miljoniem cilvēku, kuriem šobrīd netiek apmierinātas pamatvajadzības. Paldies tālāk ECR frakcijas vārdā Čārls Stanoks. Priekšsēdētājs kundze, kā viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm, kas par 90% paļaujas uz importu, cik tālu ir runa par pārtiku, Jemena ir nonākusi ekstremālā humanajā krīzē, un ANO un palīdzības aģentūras savā izvērtējumā ir norādījušas, ka situācija ir ārkārtīgi smaga. Uh, Eiropas Savienības dalība valstis ir sniegušas lielu finanšu palīdzību. Apvienotā karaliste ir investējusi 250 miljonus atbalstā, kas ilgs vairākus gadus. Bet tagad jums jāsaprot, eh, cik eh, bezvērtīgi ir sūtīt tādu palīdzību uz Jēmenu, kur visas šīs investīcijas tiks sabombardētas. Uh, Ir liecības, ka publiskā sēkas būtiskā infrastruktūra tiek eh, traģiski sabojāta uh, no Saudarābijas ļoti vāji plānoto bombardēšanas kampaņu puses, un šobrīd uh, ir nogalināts vairāk nekā 6000 civiliedzīvotāju un uh, sektoritārie spēki kļūst aizvien stiprāki, un tie, kas atrodas valsts perifērijā, cieši visvairāk, jo arī viņus skar šis briesmīgais starpnieku karš. Paldies! Pateicos, nākošā runātāja uz divām minūtēm ir Šākas kundze Alde frakcijas vārdā. You, priekšsēdētāji cilvēki lēni mirs no slimībām, no bada un koalīcija vada Saudārābijas vadītie spēki. E, Kamerona kungs e, šo nedēļu teica, mēs darām visu, ko varam, lai Saudārābijas darbs e, tiek, tiek mētiecīgi kontrolēts, bet konteksta ir nepieciešams izpētīt dziļāk šos kara noziegumus, kas ir vesti Saudarābijas vadībā, un Francija un apvienotā karalistē neatbalstīja Nīderlandi, un ja Eiropas Savienība grib būt stipra, tad ir jābūt kopīga pozīcija. Ārlietu komitejā jūs runājāt par stabilitātes eksportu, un es uzskatu, ka tas ir ļoti cēls mērķis, bet ir jāsāk um, no Eiropas Savienības ir jāaptur ekspo, ieroču eksports uz Saudarābiju Un jautājums, vai jūs negribētu arī virsīt embargo jautājumu vismaz attiecībā uz bumbām, kaujas, kaujas reaktīvām lidmašīnām un helikopteriem. Un uh, arī vajadzētu izdarīt spiedienu pret tiem, kas izmanto ķekarbumbas, kas ir nepasamērīgs uh, ierocis. Un es arī gribēju vaicāt, vai jums ir vēlēšanās pārskatīt šīs um, attiecības ar Saudārābiju, un uh, vai nevajadzētu rīkoties līdzīgi kā ar Irāku? Nu, pēc kodola vienošanās ir iespējams iesaistīt arī šo te valsti Irānai, tāpat kā um, Saudārābijai ir jākļūst par risinājumu sastāvdaļu, jāpalīdz pielikt punktu vardarbībai tur. Tālāk Eh, blokādes uz robežām ir šķērslis humanitārās palīdzības eh, nosūtīšanai uz šo valsti, un eh, cilvēki mirst, ieskaitot arī ārsts bez robežām, un cilvēks vietām apgalvo, ka vairs ievainotie ja negrib doties uz slimnīcām, tāpēc, ka uzskata, ka tie ir mm, mērķi. Paldies, Šāks Gonzi, jums ir zilās kartas jautājums no Tāneka kunga, vai jūs to pieņemsiet? Ja? Lūdzu, vārds Tānoka kungam 30 sekundes. Šākundze, paldies, ka atbildējāt uz manu zilās kartas jautājumu. Jūs pieminējāt apvienoto karalisti. Es eh, sapratu, ka jūs sakat, ka apvienotā karalisti liek šķēršļus eh, Holandi ierosinātai izmeklēšanai. Vai jums ir tiešām tieši pierādījumi, kas saka, ka Saudarābija ir tīšām metusi bumbas uz skolām, uz slimnīcām? Uh, Ja jūsu valdība rīcībā ir šādi pierādījumi, kāpēc tas netiek pausts publiski, tas ir ļoti nopietns apvainojums, un, godīgi sakot, es domāju, ka apvienotā karaliste nekādā ziņā neaizstāvēt šādu rīcību. Paldies, Tanaka kungs, par uzdoto jautājumu. Šķiet, manās piezīmēs eh, ir divas lietas, ko jūs esat sajaucis. Viens ir Nīderlandes valdības ierosinājums. Es esmu drošs, ka Koenders kungs varēs papildināt. Tika ierosināts eh, veikt reformu kas tika bloķēta apvienoto nāciju organizācijā un, manuprāt, veiksmīgi bloķēta, jo neatkarīga izmeklēšana izdarītajos noziegumos ir būtiska. Runājot par mērtiecīgiem uzbrukumiem slimnīcām, tas ir apgalvojums, ko izsaka respektēta starptautiska NVO ārsti bez robežām. Līdz ar to es neuzskatu, ka šis novērojums nāk no Nīderlandes valdības. Es citēju ārstus bez robežām. Paldies! Ir otrs zilās kārtas jautājums, taču es aicinu šobrīd, uh, ierosinu šobrīd pieņemt tikai vienu zilās kārtas jautājumu, tāpēc uh, citreiz. Nākamā runātāja ir Veržijā kundze, goja vārdā uz vienu minūti. Merci, madame. Paldies, priekšsādātāji. Te mēs redzam eh, neticamu uh, sabiedrības kustību 11. gadā, bet tagad ir ļoti bēdīga situācija, ko, kuras vadībā ir Sauda Ārābija un uh, kura ir, uh, kuras priekšgalā ir uh, priekš um, prezidents Salī. Uh, Un uh, te ir uh, iekšējais konflikts starp šītiem un citām grupām un rada nestabilitāti pie uh, robežām, un te ir arī slikti ietekmi no Irānas. Un, ja tā runā, tad tas nozīmē, ka īstenībā gana slikti ir pazīta šīs valsts vēsture, un viena lieta ir skaidra. Jemenas iedzīvotāji, mm, kas ir jau tāpat ļoti nabadzīgi, viņi cieši vēl jo vairāk no Alkaidas un Daiša Mm, vienošanām un tādas situācijas, kas līdzinās viduslaiki, mm, pret kuru rietumi aizver acis. Cik ilgi Jemena paliks aizmirsta, vai mēs atkārtosim Sīrijas kļūdas? Nevajadzētu aprobežoties tikai ar humanitāro palīdzību un nosodījumu, e, un e, nevajadzētu tikai slēpties ar ANO un ASV. Vajag rīkoties. Nākamā runātāja zaļo frakcijas vārdā ir Lohbilleres kundze uz vienu minūti un 30 sekundēm. Paldies priekšsēdētāji! Kopš 15. gada mārta konflikts Jemenā ir sāsinājies un valsts ir uh, nonākusi humanā katastrofā. Ir cietuši civiliedzīvotāji, to starp ap diviem miljoniem iedzī, bērnu, kurus apdraud pārtiks trūkums, tāpēc ir jānodrošina pietiekama humanā palīdzība šai valstī. Jemenas konfliktā vienotrai pretī ir nostājušās divas alianses ziemeļos Hutī, kas ir saistīti ar bijušo prezidentu Salī. Uh, Un uh, prezidents Hādī savukārt uh, sadarbojas ar dienvidu separātiskajiem spēkiem. Konfliktu komplicē arī Saudarābijas un Irānas spēku iejaukšanās. Hutī saņem ieročus no Irānas, Saudarābija iejaucas ar saviem gaisa spēkiem. Abas nometnes pārkāpj starptautiskās tiesības. Uh, Un uh, var ap 3000 civiliedzīvotāju ir gājuši bojā gan gaisa uzbrukumos, gan no hutī raķetēm. Tiek bombardēti civilie mērķi, uh, skolas, slimnīcas, pārtikas uh, glabātuvs, un tiek runāts arī par kasešu bumbu izmantošanu no konflikta sajasināšanās iegūst džihādistiskie grupējumi, tostarp Al-Qaida un Daesh. Mēs pieprasām pārtraukt ieroču piegādi jebkādām konflikta pusēm, to starp Saudarābijai. Tāpat ir jāatrod politisks risinājums, ko vadītu apvienoto nāciju organizācija. Paldies! Un nākamā runātāja FDD frakcijas vārdā uz divām minūtēm. Runātājs atvainojiet, ir Kastaldo kungs. Paldies priekšsēdētāji. Kā būtu vislabāk jārīkojas, lai mēs aplusinātu iekšējās domstarpības. Atbildi ir fokusēties uz ārējo ienaidnieku. Tas ir tāds, tāda novirze, kas aizsadz visu pārējo. Un droši vien tieši tā domā arī Saudārābijas pārstāvji. Viņi eh, izvērš šo karu mm, ārpus savām robežām, slēpjoties aiz kaut kādiem palīdzības saukļiem. Uh, Es domāju, ka mums ir jārada skaidri šī lieta, šīs jaunās karojošās ambīcijas, kas piemīt šai valsti. Mēs eh, arī skatāmies uz līča pusi. Jemenā 60% no bombardēšanas notiek neizvēloties mērķus, mērķis varbūt arī bērni un cilvēki un eh, daudziem miljoniem nav piekļuva ne ūdenim, ne arī eh, ir nodrošināts, ka sanitārās normas mums ir eh, jāsaprot, ka sarunas par mieru ir tālā nākotnē. Šeit notiek arī ļoti būtiski cilvēku tiesību pārkāpumi, tos ir konstatējuši ANO organizācijas. Un šie pārkāpumi ir notikuši visa pagājušā gada garumā. Un ir pat ir arī ANO drošības padomas rezolūcija kur šie fakti ir minēti. Un man šķiet, ka mums nevajadzētu pieņemt eh, šo novirzīšanos, kur uzmanība tiek novērsta no Eiropas Savienības, no Amerikas Savienoto valstu. Uh, darbiem, jo par šādiem manevriem maksā vietējie iedzīvotāji, viņi atbild un maksā par Saudarābijas ambīcijām. Un mums ir jādara viss, lai atjaunotu mieru procesu, un arī jābūt ļoti stingriem, jānosoda stingri visi vardarbības akti, kas notiek šajā valstī. Uh, un nekāda interešu atbalstīšana nav iespējama. Paldies. Nākamais runātājs frakcija vārdā ir no ENF eh, Beja kungs uz vienu minūti. Savā 10. janvāra deklarācijā augstā pārstāve nosodīja Jemenas ziemeļos uh, Mm, slimnīcas bombardēšanu, kur uh, rezultātā gāja bojā seši cilvēki, un to starp uh, arī um, um, ārsti bez robežām uh, cilvēki, un tika aicināts sākt uz mm, starptautisku izmeklēšanu, un tas ir trešais MSF vadīts um, hospitālis, kas, mm, pret kuru tiek tieši vērsts uzbrukums, un tajā pašā laikā netiek nosodīts tas, ka tiek izmantot aizliegti ieroģi. Nu, un es aizmirsu arī to, ka mūsu Saudarābijas draugi bija ieguvuši no naftas šo finansējumu. Un, un vēl atcerēsimies arī pagātni, bet nu katrā ziņā neļausim mirt Jemenas iedzīvotājiem zem Sauda Arābijas um, bombardēšanas. Paldies. Tālāk vārds Moskas kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Situācijas eh, smagums eh, Jemenā nozīmē to, ka gan humanitāriem organizācijām, gan arī citiem iesaistītajiem ir jāstrādā cieši kopā. Uh, Esmu ļoti nobažījušies, dzirdot par šo humanitāro krīzi, tam ir e, ļoti nežēlīga ietekme uz vietējiem iedzīvotājiem. Un uz šī fona ir arī domstarpības vienoto pusē. Cilvēkiem, kam vajadzētu būt vienotās pozīcijās, tu, tur es redzu domstarpības. Mums ir jāatbalsta, jāplīd šiem cilvēkiem slimnīcās, vairs nav pamat medikamentu. Un 13 miljoni cilvēku ir bez ūdens un badā. Ir nepieciešama humanitārā palīdzība lielos apjomos. Mums ir vairāk kā 2500 e, cietušo un nogalināto pēc pēdējās bombardēšanas no Saudārābijas. Un e, es tiešām uzskatu, ka ir jāatjauno diplomātiskie centieni, jādara viss, lai tiktu radīts komentāras koridors, ar kur varētu ievest palīdzību Eh, kamēr sāksies viesaruna. Paldies, tālāk nākamais runātājs uz vienu minūtu Nārta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jemens konflikts ir vēsturisks, un es tur biju klāt kā kara korespondents 70. gados. Nekas daudz nav mainījies. Tur ir sunīti, ko daži sauc eh, par dāv, sahalah, un tad ir hutī spēki. Uh, Un um, ir bijuši vairāki secīgi konflikti, un šobrīd tas ir tikai viens no daudziem konfliktiem reģionā. Galvenā šā brīža problēma ir brutālā Saudarābijas iejaukšanās. Tas ir iekšējs konflikts, bet šobrīd tas tiek pārvērsts slaktiņā. Un tas tiek darīts ar algotņu iesaistīšanu, tā dēvēto draugu iesaistīšanu. Mums ir jāteic, ka nu jau pietiks. Mēs nepanāksim mieru Jemenā, ja mums neizdosies izraidīt no šī iekšējā konflikta šos ārvalstu kaujiniekus. Tāpēc es piekrītu tam, ka ir vajadzīgs miera sarunas, taču, lai miers būtu iespējams, ir jāizraida agresori. Paldies, un nākamais runātājs uz pusotru minūti ir Džeims Kārvērs. Paldies, priekšsēdētāji! Es sekoju līdzi Saudarābijas eh, līderu uh, kongresam, un uh, eh, manī bažīgi dara tas, ka neraugoties uz viņu centieniem, šķiet, ka Eh, ir izdevies atbrīvot Ādenu un saistītos apgabals, bet bez Saudarābijas atbalsta situācija atkal pasliktinās un ekstrēmistu spēki ir atgriezušies. Man ir teikts, ka eh, daudziem, daudz uzskat, ka situācija tiks drīzumā atkal kontrolēta. Uh, un e, trūkst e, potenciāli stabilizējoši elementi, jo Saudarābija to negrib pieļaut. Jemenas iedzīvotāji mirst un cieš, jo Saudarābijai un Irānai ir jāizspēlē savas politiskās spēlītes, un tas e, nekādā veidā nesekmē Jemenas konflikta atrisināšanu. Priekšsēdētāji, ja mēs gribam atrisināt Jemenas konfliktu, tad starptautiskajiem spēlētājiem ir aktīvi jāiesaistās ar konfliktā jau iesaistītajām pusēm. Uh, un mēs nedrīkstam paļauties uz pārastajiem vaininiekiem, kas šajā traģiskajā situācijā uh, vienkārši turpina iesākto. Paldies Karvera kungam. Tālāk uz vienu minūti Freunda kungam vārds. Uz pusotru minūtu labo runātājs. Nē, man sarakstā ir tikai viena minūte. Ļoti žēl. Karvera kungam bija pusotra minūte. Viena minūte jums tik daudz ciešanu priekšsēdus kundas un tik maz pūliņu šīs ciešanas mazināt. Uh, aizvietotāji, kas grib š, savu ietekmi šajā strateģiski svarīgā reģionā paplašināt. 600 tūkstoši cilvēki jau zaudējuši dzīvības, katru dienu vairāk, 6,5 miljonu cilvēku uh, cieši bādu, nav tīra ūdens, maz vāja elektroapgāde. Tāda ir Jemena šodien. Tādēļ ir ļoti steidzami, iespējami ātrāk sākt miera sarunas. Tāpat laikā nevar pietiekoši uzsvērt, cik svarīgi ir tas, ka humanitārās palīdzības organizācijas varētu savu uh, darbu šajā konflikta reģionā īstenot bez traucējumiem. Tādēļ mums Eiropas Savienībā ir konflikta puses jāatbalsta, lai ilgstošs uh, uh miera izlīgums un pēc tam um, pamieras miers varētu tikt noslēgts, bet mēs nedrīkstam munīciju uh, piegādāt šim reģionam, kur jau ir eksplozīva situācija. Tikai plašs Eh, politisko spēku eh, sadarbība, kas eh, novedīs pie pušu sēšanās pie sarunu galda, varēs konfliktās risināt. Freunde kungs, atvainojiet, man tika teikts, ka jūs politiskajai grupai jums vēl ir 30 sekundes. Atvainojiet, lūdzu, turpiniet runas, vērošu, sekošu laikam. Paldies, priekšsēdus kundze. Šoreiz man bija taisnība šajā ko, domstarpība ar jums nebieži tas gados. Nu jā, tad, tad pēc bombardējumiem e, e, un drupām, ko tās radījuši e, haos, e, asienam sadursmēm, no tā viss iegūst e, arī šajā valstī tikai Aikaids un Daeša e, kaujinieki. Un tas tieši ietekmē Eiropu. E, viens no Parīzes terror e, uzbrukuma. E, um, dalībniekiem it kā ir teroristu uh, mācību uh, nometni Jemenā uh, izgais. Paldies, atvainojiet, laikam ir ar sistēmu problēmas, tā ir man vainība, bet laikam mums beigās izdevās. Nākamais runātājs Ignācio Karao, viena minūte. Paldies, priekšsēdz kundze. Tūkstošiem upuru uh, pilsoniskā sabiedrība sagraut situāciju drausmīgi. Tas nav nekas jauns Jemenā. Situācija Jemenā jau sen ir ļoti kritiska, un tagad saskarāmies ar tādu scenāriju, kur arī lielvaras šajā karā uh, ļauj sev brīvu vaļu. Tie nav mūsu draugi. Uh, ir izskanējuši skaisti vārdi par miera procesu uzsākšanu tam līdzīgi, bet jāsaka skaidri, Saudarābija galvenais darbonis šajā konfliktā, galvenā konfliktējušā puse saņēmus ieroči no mums, Dānijas valdība pārdod Saudarābijai šādas ieročus, arī ASV to dara, un mēs esam vārgi mūsu ārpolitikas pārstāve e, ir neizlēmīga. Mums būtu jābūt izlēmīgākiem. Nākamais runātājs sarakstā ir Francisko Asis, es viņu zālē neredzu. Tādēļ došu vārdu nākamajai runātājai Mikēlai Džufrēdai viena minūte. Priekšsēžu kungs, e, situācija Jemenī ir burtiski dramatiski. Vairāk nekā 80% jemeniešiem ir nepieciešama uh, humanitārā palīdzība. 21 miljonus cilvēku, kas ir uh, aizas malā, uh, slimnīcās, bēgļu apmetnēs ir kritiska situācija. Protams, uh, citur tuvjos ausmos ir arī briesmīga situācija, taču Jēmeni nedrīkstam vienkārši tikai kā pilsoņu kāru skatīt. Nē, tā ir, tas ir konflikta reģions. Viss reģions šeit ir iejaukts, un Jemenā uh, Eh, ir šī sadursme starp Saudārābiju, Irānu, ideoloģiskā konfrontācija starp Saudārābiju un Irānu, koncentrējas arī Sanā pilsētā, arī Al-Qaida šeit darbojas joprojām. Mums ir jāmobilizē āno, lai panāktu pamieru. Valsts burtiski eksplodē, ir jāvērš pret teroru un fundamentālismu. Un tagad brīvais mikrofons. Trīs deputāti ir pieteikšies, es visiem došu vārdu. Pirmais - Staņslavs Polčaks, viena minūte. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Já si velmi vážím úsilí, které... Paldies, priekšsādātājs kundze. Es tiešām ļoti augstu vērtēju Eiropas institūciju centienus palīdzēt atrisināt uh, humāno situāciju Jemenē. Uh, Bet es domāju, ka tiešām tas nav īsti veiksmīgi, ka apmierinamies tikai ar skatītāja lomu, kad vērojam Irānas un Saudarābijas cīņu reģionā. Un šeit runiet ne tikai par lomu un finansējumu, un, piemēram, finansējumu, ko esam jau nosūtījuši uz šo uh, reģionu no Eiropas Savienības, bet neveiksmīgi ir šī situācija, uh, ir attiecībā uz uh, pilsoņiem, cilvēkiem, kas dzīvo šajā reģionā, jo tad, kad Saudarābija ilgtermiņā vēlas militārās koalīcijas locekļa lomu ieņemt, kā arī ASV un Eiropas partneru lomu ieņemt, mums ir jāved sarunas arī ar Irānu, lai uh, Irāna neizmantot šo teror, teritoriju kā šautu vienkārši izmēģinājumiem attiecībā uz um, iedzīvotājiem. Uh, Paldies tagad, ka Puto kungs. Paldies, priekšsētājs kundze. Situācija Jemenē ir ļoti slikta. Divas trešdaļas iedzīvotājiem nepieciešama palīdzība, praktiski tiek vests karš, kas ir tāds tā kā interešu izpausmes karš starp Irānu un uh, Saudarābiju, situācija pasliktinās stundu no stundas. ANO ir novērtējusi uh, situāciju uh, ar um, raksturot to kā trešās pakāpes situāciju, kas ir nu, ļaunākā iespējamā. Nomestās, uh, nomestie lādiņu bumbas uh, ne, uh, netaupa nevienu arī slimība, slimnīca, ko atbalstīja un uzturēja Eiropas speciālisti, ir pirms trim dienām sabombardēta. Cilvēktiesības un starptautiskās tiesības netiek ievērotas. Mums ir nepieciešams politisks risinājums krīzei. Es domāju, ka mums ir um, skaļi ir jārunā par to un ar starptautisko sabiedrību jāstrādā, lai rastu risinājumu. Paldies, pēdējais runātājs Notis Marijas. Priekšsēdājs kundze. Oktobrī sarkanā krusta a, vadītājs a, paziņoja, ka Jemen pēc a, pieciem mēnešiem kara ir tādā situācijā kā Sīrija pēc pieciem gadiem. Simtiem tūkstoši cilvēki ir gājuši bojā, ļoti daudz no tiem ir bērni, un paralēli visam ir humānā krīze, jo. Uh, ANO dati parāda, ka 21 mm, miljonus iedzīvotāji ir un 19 miljoniem nav dzeramā ūdens, 14 miljoni cieši no bada un daudz bērnu nesaņem pietiekam pārtiku un tas notiek Saudi Arābijas blokādas dēļ. Jemenē aptuveni 90% no visu preču tiek ievestas bēgļu un nometnes un slimnīcas tiek bombardētas. Uh, Tāpat arī tika veikts uzbrukums vietai, kur strādāja organizācijas ārsti bez robežām spēki. Tiek bombardētas ļoti dažādas vietas, un tāpat arī dažādi veidi, arī kas ar mums tiek izmantots. Jāvēršas ir pret vainīgajiem. Paldies! priekšstādātāji. Un pēdē, pēdējais runātājs šajās diskusijās ir Kanders Kungs, kas pārstāv padomu. Thank you very much. Uh, Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tātad jūs teicāt, ka nedrīkstam būt tikai tādi pasīvi novērotāji šajā valstī. Tas ir ļoti svarīgs paziņojums, jo mēs nedrīkstam būt tikai novērotāji un tādi arī nesam. Uh, Tagad eh, Jemenā notiekošais ir uh, radījis bažas ļoti daudziem, arī institūcijām tai skaitā, un es esmu ļoti pagodināts, ka drīkst šodien uzstāties eh, Federiks Mogarīnī vārdā par šo jautājumu. Uh, Es gribu teikt, ka Jemenā esmu bijis bieži, un tur bija tāda nepaziņota krīze, bet jāsaka, ka tur visu laiku ir kādas katastrofas, politiskā situācija ir ļoti sarežģīta, un šajā reģionā uh, tagad ir izveidojusies milzīga krīze, situācija ir vienkārši katastrofāla, un uh, tiem, kas sniedz humanitāro palīdzību, tas arī ir skaidrs, un mēs esam patiešām ārkārtīgi nobažījušies nobažījušies par tur notiekošo, un tagad ir jāatbild, vai mēs esam novērotāji vai nē. Es gribu teikt, ka mēs īstenībā esam vieni no tiem spēlētēm, kas šajā reģionā kaut ko dara un kas var runāt ar visām pusēm, kas ir iesaistīts konfliktā, jo humanitāro krīzi var atrisināt tikai tad, ja uh, notiek uh, vienlaicīgi arī politiskais progress. Es varu, varētu tagad citēt daudzus deputātus, kas izteicās, viņi pieminēja īstenībā to pašu domu, un tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, pret kuru mums ir jānostājas. Neaizmirsīsim arī cilvēktiesības, ANO cilvēktiesība padome, un, protams, es tagad nerunāju kā. Um, Eh, Nīderlandes valdības pārstāvus, es runāju tagad kā padomas pārstāvus, bet ANO cilvēku, cilvēktiesību padoma pieņēma kompromisa rezolūciju 2. oktobrī pagājušajā gadā. Un rezolūcijā ir atrunātas normas, lai izveidotu Nacionālu izmeklēšanas komisiju, kam ir jādarbojas neatkarīgi. Uh, Un es gribu atkārtot, ka ir nepieciešams visus cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpums rūpīgi izmeklēt. Eiropas Savienība ļoti aktīvi novēros, eh, kas notiek uz vietas, un, protams, arī augstā pārstāve samitā mūs par valstī notiekošo informēs. Daudzi no jums pieminēja ne tikai Eh, humanitāro situāciju, kas ir ļoti bēdīga, bet arī starptautiskā humanitārā likuma cienīšanu. Esam ārkārtīgi noraizējušies eh, par ziņām, ko saņemam no Jēmenes, par to, ka cilvēki cieši bādu, un, protams, tas ir eh, arī situācija ir jāizpēta izmeklēšanas komisijai, un augstais cilvēka tiesība pārstāvis arī ir gatavs uh, iepazīties ar uh, situāciju ļoti rūpīgi. Ja mēs runājam par ieročiem, jūs esat informēti, ka tagad uh, nevar pietiekami labi atrisināt tur pastāvošos izaicinājumus, uzliekot ieroču embargo Sauda Arābijai, bet atcerēsimies arī kā LDP rezolūciju, par kuru mēs jau esam apspriedušies, tā ir rezolūcija, kas veltīta tieši uh, ieroču eksportam. Daudzi pievērsās arī reģionālas dabas jautājumiem, ņemot vērā arī šo spriedzi, sarežģītās attiecības ar Saudu Arābiju, un, protams, tas arī ietekmē uh, Jēmenu, bet nu, šai situācijai nevajadzētu ietekmēt Jēmenu un visi startautiskie spēlētāji, tajā skaitā arī augstā pārstāv strādā pie tā, lai eh, atbalstītu sarunas un eh, ir eh, jāatrisina šis konflikts. Mēs nedrīkstam apdraudēt sarunas un ir jāparūpējas arī par progresu jau tuvāko dienu laikā. Jāsaka, ka Mēs prognozējam, ka sarunas varētu turpināties februāra sākumā. Mēs Ismaila Ahmeda īpašā ANO sūtņa centienus arī vērtējam ļoti augstu. Viņš nenogurstoši eh, braukā uz Jēmenu un cenšas patiešām kaut ko panākt lietas labā un arī uh, ir uh, Jemenas uh, iestāžu valdības paziņojumi, ka viņi ir gatavi meklēt risinājumu, un arī Sauda Arābija ir apņēmusies kaut ko darīt lietas labā, lai panāktu arī tādu ilgtspējīgu pamieru. Ieva, Iev, īstenojot arī ANO drošības padoms rezolūciju 2216. Tagad runājot par uh, Médecins Sans Frontières ārstiem bez robežām. Jā, uh, godātie deputāti pamatoti uh, šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Mēs pēdējo mēnešu laikā esam redzējuši, ka Medicāns un Frontieri ir cietuši no uzbrukumiem, protams, arī jāveic izmeklēšana, un es uh, ceru, ka ANO cilvēktiesību komisārs par to arī mūs informēs uh, paredzētajās diskusijās. Un tika uzdots jautājums, vai mēs sazināmies ar Teherānu. Jā, Irāna uh, ir paudusi savu atbalstu Huthi nemierniekiem, un tādēļ mums, protams, ir jāizveido dialogs arī ar viņiem, lai konfliktu atrisināt mierīgā ceļā. Es tagad uh, nevaru jūs iepazīstināt ar visām detaļām, uh, mēs par to jau diskutējām vakar vakarā, un uh, Protams, mums ar Irānu arī ir jāsarunājas, lai Irānas valdība, lai Irānas iestādes parūpētos arī par mierīgu konfliktu atrisināšanu tajā skaitā Jemenā. Daudzi no jums pareizi minēja, ka ja tas nenotiks, nu tad īsis eh, tur būs brīva vaļa, eh, viņi šo nestabilitāti izmantos savā labā. Priekšsēdētājs kundze gribēja jums pateikties par man doto vārdu. Es jūtu ka tas ir ne tikai steidzams jautājums, no nu, paskatieties uz skaitļiem, cik daudz cilvēku cieši Jemenā. Tādēļ šim reģionam ir jāpievērš uh, mūsu politiskie starmeši, un mēs esam patiešām tā sāpīgi, sāpīgu mācību guvuši, ka tas, kas notiek tuvajos austrumos, uh, tiešā veidā var ietekmēt arī mūsu drošību un mūsu politisko situāciju. Mums ir jāparūpēs par atjaunotni Jemenā, un ja jūs, piemēram, dosieties uz Sānu, jūs redzēsiet, kā šī pilsēta ir tikusi izpostīta, protams, valdība visu nevar paveikt tikai savām rokām vien, tādēļ šeit ir nepieciešams starptautisks atbalsts. Eiropas Savienība kopīgi ar dalību valstīm eh, šajā reģionā mēģina darīt visu, lai galu galā panāktu mierizlīgumu un eh, varētu arī parūpēties par tās atjaunotni. Tādā veidā, lai ieguvēji būtu visi Jemenas pilsoņi. Paldies! Paldies, ministra kungs, paldies arī par jūsu paskaidrojumiem un detalizētajām atbildēm. Esam beiguši debats